arī lieliskai diplomāta komandai, kas, eh, kas darbojās Taivānas vārdā visā pasaulē un tīpaši Briselē. Paldies priekšādētā, un viņi sēž šeit pat klausītāja galerijā. Lielas paldies, saka priekšādētājs, paldies Diezam Demērskungam. Līdz ar to debats par šo jautājumu ir noslēgušās, un balsojums par šo ziņojumu notiks rīt. Nākamais darba kārtības jautājums. Vienas minūtes uzstāšanās. Saskaņā ar 150. reglamentu pantu. Un vispirms došu vārdu Teksērā kungam. Paldies priekšsādātā. Prieksēdētāja kungs, ārlietu tirzniecības, ārējās tirzniecības komiteja šobrīd mēģina sadarboties ar Startautisko tirzniecības organizāciju par to, kā nodrošināt banānu importu no Latvijas-Amerikas valstīm un saglabāt kvotas. Neskatoties no tā, no kurienes nāk banāni, vai tās būtu Kanārijas salas vai arī citas valstis, šobrīd šāda veida līguma var apdraudēt banānu piegādi Eiropas Savienībai. Daļēji vajadzētu pieprasīt tādu pašu fitosanitāro prasību izpildi, kādas ir izveidotas Eiropas ražotājiem, jo gala beigās runa ir par līdztiesību un vienlīdzību. Un, protams, ka ja šīs prasības netiek izveidotas, tad es uzreiz vēlētos pateikt, ka mums eh, ir jāpasaka šajām valstīm, lai tad jūsu strādājošie kļūst par bezdarbniekiem, ja viņi nevar neko citu darīt, kā tikai ražot banānus. Es uzskatu, ka šāda veida nolīgums ļauj zaudēt abām pusēm priekšstādā. Paldies, Plinkēvičs kundze tālāk. Paldies, priekšādātāji! Eiropā arvien pieaug to cilvēku skaits, kur vienīgais ienākuma avots ir pensija. Šie cilvēki visu savu mūžu ir čakli strādājuši, godīgi strādājuši, audzinājuši bērnus, maksājuši nodokļus, un nu viņi gaida mierīgas un cieņas pilnas vecumdienas. Diemžēl gan jāsaka, šīs viņu cerības netiek izpildītas, tās tiek sagraus, un tas kļuva īpaši skaidrs ekonomiskās krīzes rezultātā. Krīze pastiprinājās, un pensiju līmenis samazinājās. Cilvēki uztraucās par savu noguldījumu drošību, turklāt bieži vien viņu bērni e, nu, palika bez darba, viņiem nācās to uzturēt, un gal galā pensionāri nesaņēma saņem arī atbalstu no valdības, jo Eh, pensijas tika daudzās valstīs pat samazinātas. Šobrīd notiek ļoti plašas diskusijas par komisijas priekšlikumu palielināt pensionēšanās vecumu, bet man uztrauc tas, ka netiek domāts par risinājumiem, kā nodrošināt nodarbinātību šiem vecāku gadagājumu cilvēkiem. Miljoniem cilvēku beigu liekas vriek, var eh, nonākt nabadzībā šajā īsajā laika posmā pirms pensionēšanās vecuma, jo tas tikai attālinās un attālinās. Turklāt mums vajadzētu ņemt vērā, ka sievietes šai ziņā ir īpaši eh, riskantā situācijā. Bieži bieži vien viņas saņem mazāk, eh, mazākas algas, viņām ir problēmas arī to, ka viņas iet dekrētā un līdz ar to viņa darba vietas vairs nav tik stabils, un tāpēc grib komisiju un eh, Eiropu padomi mudināt apsvērt iespējas, kā nodrošināt pieklājīgu pensiju līmeni. Paldies! Nākamā runātāja Husmenovs kundze. Priekšādātāji, godātie kolēģi! Šodien, 10. novembrī, Bulgārijā atzīmējam divas gada dienas. Viena bija Berlīnas sienas krišanas gada diena, un otra - komunistu režīma sabrukšanas gada diena. Šis pats datums ir arī runas izteiksmes brīvības diena, un tas tā nav nekāda sakratība. Jo tieši šobrīd mums ir vien vairāk un vairāk jādomā par to, kā totālā, totalitārskie e, režīmi apdraud runas brīvību, un to pašu dara arī terorisms. Bet demokrātijai ir mehānismi, kas ļautu cīnīties pret terorismu, tāpat laikā tomēr nepārkāpjot cilvēktiesības un to starp plašaziņas līdzekļu tiesības. Liberāļu atbilde būtu jā, bet tas var notikt tikai tajā gadījumā, ja mēs apvienojam reģionālā līmeņa spēkus un tīklus un nacionālos tīklus vienotā kopējā Eiropas tīklā, ātrās reģēšanas tīklā. Paldies! Paldies iepriekšējā plenāra sēdē. Es jau brīdināju, ka tāds varētu notikt, un tas ir arī noticis, saka Rumēvs un Rēdas kungs uh, Ziemē Sahārā tika nojaukta nometne, ļoti daudz gāja bojā, 500 cilvēku vispār ir pazuduši bez vēsts, un ko Eiropas iedzīvotāji dara? Lietas labā mēs sakam, jā, jā, rām, rām, lēnām, lēnām, tas ir viss ir sarežģīti, mēs nedrīkstam, nevaram iejaukties, mēs varam aiz, vēlamies aizsargāt Eiropas interesu šajā reģionā, bet Aštons kundze, visi šie izaicinājumi ir ļoti skaidri Un gal galā tā atbilde ir tāda, kas ir ļoti skaidra. Mums ir jānorauda, jānosod šāda veida situācija. Un nedrīkstam pieļaut to, ka, netie, ka šie, šis, šie pārdarītāji neuzņems atbildību. Jo visi, ko mēs darām, vienkārši izbeidzam apusējo tirzniecību un e, nu, izslēdzam, e, un, un gal galā mums ir jāpārtos ar sadarbību. Marokī šāda veida cilvēktiesības joprojām tiek pārkāptas. Migālskie kungs lūdzu tālāk. Paldies priekšādātāji! Patiešām priecājos, ka komisāri joprojām ir šeit, jo runāšu par jautājumu, kas pilnīgi noteikti viņu interesēs. Jūs noteikti esat par to dzirdējis runājumu iepriekš, bet tas nav nekāds joks. Uh, no 25. 25. novembrī oktobrī žurnālists uh, Kāršinkungs tika savā mājā piekauts. Viņam ir lausta kāja, lausta pirksti, Viņš tika aizvests uz slimnīcu pēc tam, un tas nav pirmais uzbrukums uh, žurnālistiem, kas norisinājies uh, uz austrumiem no mūsu austrumu robežas. Saskaņā ar poļu ekspertiem, kas strādā pie Krievijas jautājumiem pēdējo desmit gadu laikā, apmēram 300 žurnālisti ir miruši, žurn eh, ir gājuši bojā Krievijas teritorijā vardarbības rezultātā. Tas ir ārkārtīgi satraucoši, jo tā tiek apdraudēta runas brīvība, tiek apdraudētas pilsoniskās brīvības, un tās taču mums Eiropas Savienībā ir ļoti svarīgs. Tāpēc gribētu teikt, ka tad, kad jūs runāsiet ar mūsu Krievijas draugiem, lūdzu uzsveriet pie katras iespējas, ka šāda veida situācija nedrīkst pieļaut jo tādā veidā dialogs nedrīkst risināties tālāk. Paldies, tālāk došu vārdu Ferēra kungam. Paldies, priekšādātāji. Es arī gribēju vērst iedzīvotā uzmanības ļoti nopietno situāciju Rietum Sahārā tūkstošiem, tūkstošiem Rietum-Sahāras iedzīvotāji ir, bija sacēluši nometnes ap lielajām pilsētām, lai protestētu pret saviem dzīves apstākļiem represijas, ko viņi piedzīvo, ir vienkārši briesmīgs. Viņi vēlējās rīkot referendumu par pašnoteikšanos, par autonomiju, bet Marokas armijas aktivitātes šonedēļ parādīja to, ka viņi vienīgais, ko vēlas, ir iznīcināt šīs nometnes. Tika apcienāts ļoti daudz cilvēku, ļoti daudz cilvēku vienkārši pazud, pazud bez vēsts, un cilvēki gāja arī bojā. Šāda veida rīcība nav pieļaujama, bet diemžēl tā ir tipiska šāda veida situācijām. Un mēs eh, redzam, ka arī ka, ka, ka tas notiek ļoti bieži, tā NVO klusē tiek apspiest, un Eiropas Savienības nespēja reaģēt tiešām ir nosodām, nožēlojami. Mēs gal galā kļūstam par līdzzinātājiem, jo gal galā mums ar Maroku ir ļoti privileģētas attiecības, viņai piešķirts privileģēts status, un to nedrīkstam atļaut. Par Gezijokungs tālāk. Paldies priekšsādātāji! Gribēju vērst jūs visu uzmanību, un īpaši parlamentu priekšsādātāju uzmanību, uz tiesas nolēmumu, kas pavisam neten tika pieņemts attiecībā uz komisāras mandātu. Šeit runājam par komisijas direktīvu, kas saistīta ar terorismu apkarošanu. Manuprāt, Nedomāju, ka mēs varam pieņemt šāda veida visaptverošu pieeju, runājot par pilsoņu aizsardzību. To pilsoņu aizsardzību, kas vēlas īstenot, izmantot savas tiesības uz patvērumu meklēšanu, kā arī savas tiesības eh, uz bēgļu statusu pie, pieprasīšanu. Šis ļoti nopietnais nolēmums, ar ko nāca klē Eiropas kopiena tiesa, dod tālāk iespēju teroristiem saņemt kaut kāda veida patvērumu Eiropas Savienībā. Pārāk daudz cilvēku iet bojā terorismu aktu rezultātā, lai tā notiktu. Un tāpēc gribu mudināt komisiju nākt klajā ar grozījumu šai direktīvā, kas šādu situāciju nolemtu, kas neļautu pie, ieviest šādu interpretāciju konkrētiem direktīvas noteikumiem, jo citādi tiešām tas ir milzīgi kompromitējošs solis attiecībā uz terorismu apkarošanu. Paldies, nāk tālāk Sinklērs kundze. Pagājušajā mēnesī Strasbūrā parlaments no, vienojās par, par palielinājumu Eiropas budžetā, un tostarp tur tika runāts arī par uh, Eh, reprezentācijas izdevuma palielināšana Eiropas parlamenta priekšsādātāja, nu kas tad, tad notiek, dzersim šampaniet, un tas viss notiek krīzes laikā. Šobrīd šīs krīzes upuri, piemēram, manā eh, vēlēšana apgabalā ceļas kājās un iet uz ielām. Universitātes eh, pasniedzēji devās Londonas ielās, lai ietu demonstrācijā. Un tāpēc eh, gribu viņiem eh, pateikties. Tieši students ļoti smagi skār šī līdzekļu samazināšanas programma. Gal galā studentu skaits palielinājās, kursi tik, kurs skaits tik samazināts. Uh, ar, ar vien vairāk studentu vienā klasē un tiek izdarīts milzīgs spiediens uz universitātēm. Mēs nevaram, eh, mums jā, jātaupa savi, mums ir jāpalīdz pasniedzējiem, jo Google tieši jaunā paudas cietīs vairāk. Gribu šeit izteikt brīdinājumu. Šāda veida augstprātīgi novadīs pie daudz citu iedzīvotāju iziešanas ielās demonstrācijās, viņi nāks no visiem šiem sociālajiem projektiem, un kamēr vien varat, nu varbūt tad baudiet to savu šampaniet par šo milzīgo naudu, par kur palielinājāt budžetu. Paldies! Paldies! Bašaisko kundze tālāk. Paldies! Tāpēc eh, es domāju, ka mums vajadzētu runāt arī par Moldovu, kura tādējādi varētu tuvināties Eiropai. Es uzskatu, ka ir ļoti labs tiesiskais pamats, jo šā gada beigās mēs sagatavosim svarīgus dokumentus, kuri būs domāti tieši Moldovas stratēģijas izveidēji. Šeit vēlētos uzsvērt to, ka komisija ir apņēmusies, to apgalvoja Barozo kungs, komisija ir apņēmusies konkrēti atbalstīt rīcības plānu un ceļu karti. Uh, Vēl bez tam būtu ārkārtīgi svarīgi atvēlēt papildus resursus šā plāna izpildēji. Es vēlētos jums atgādināt, komisārs kundze, ka šīm teritorijām ir nepieciešams konkrēts iniciatīvas un pēc iespējas ātrāk to īstenošana. Tikai tā mēs varēsim izveidot socioekonomisko pamatu un tādu kā vektoru šajā Eiropas vēlētos uzsvērt daļā. Paldies, saka priekšsēdētāji kungs, un tagad eh, dod vārdu Muņas Marijas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlētos runāt eh, Spānijas sociāldemokrātu vārdā, un mēs šobrīd eh, jūt, jūtām kaunu par to, ka Sahāra ir pārņēmis cilvēktiesību pārkāpumu vilnis. Uh, Visa informācija, kura mums ir pieejama par šo situāciju, ir, ir pretrunīga, un es vēlētos, lai mums būtu pieņemta politika arī par informācijas caurskatāmību. Es uzskatu, ka Eiropai un Eiropiešiem ir nepieciešama vienotība ar starptautiskajiem spēkiem, lai veicinātu dialogu kurš šobrīd jau, protams, notiek. Tajā skaitā arī Spānijai tajā vajadzētu iesaistīties. Neskatoties uz būtisko notikumu eskalāciju, šobrīd dialogs jau notiek, un mēs esam uzsākuši jaunu sarunu vilni Šie konflikti ir turpinājušies jau trīs gadu desmitu garumā, un šobrīd ir jāmēģina rast risinājums, kas būtu pieņemams visām iesaistītajām pusēm, pat iesaistot apvienītās nācijas. Marokas valdībai, Rietum-Sahāras valdību pārstāvjiem tikai tā mēs varēsim rast risinājumu. Priekšsēdētājs, paldies! Un tagad es dodu vārdu nākamajam runātājam. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Mēs eh, pietiekam bieži esam nosodījuši cilvēktiesību pārkāpumus un iestājušies par cilvēciskajām brīvībām un politiskajām brīvībām. Tāpēc vēlētos jums, atce, vē, vēlētos jums atgādināt, ka pagājušajā Strasbūras sesijā mums neizdevās eh, izteikt kopīgu rezolūciju par reģionālajām vērēšanām Ukrainā. Šobrīd Ukrainā notiek būtiski cilvēktiesību pārs, pārkāpumi, tiek terorizēti žurnālisti un politiķi, un politiskā patvaļa reģionos ir neaptverama. Eiropas parlaments nolēma atlikt lēmumu pieņemšanu, un, manuprāt, tas ir pamats nopietnām bažām. Mani pārsteidz arī tas, ka izskanēja tādi argumenti, kā pat pozitīvs Ukrainas vietējo vēlēšanu rezultātu novērtējums. To izteica vairāki deputāti, un tas ir pretrunā ar Lēdijas Aštons teikto un arī citiem novērtētājiem. Nākamais runātājs lūdzu. Som rád, že Európska komisia včera vo svojej stratégii. Kukan kungs. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Man ir liels prieks, ka Eiropas komisija vakar runājot par 11. un 12. gada stratē, stratēģiju, apstiprināja, ka tās pieņemšana Rietumu Balkāniem ir ārkārtīgi svarīga. Vēl bez tam apņemšanās atbalstīt Rietumu Balkānu valstu demokrātiskos procesus ir veiksmīga. Es vēlētos uzteikt to, ka lielākajai daļai šā reģiona iedzīvotāji vairs netiek pieprasīta vīza. Progress Montenegro, kas ir kandidāta valsts, un ir sasniegt arī zināms progress sarunās ar Serbiju. Tomēr uzdevumu vēl ir daudz. Mums ir jāturpina veicināt dialogu starp Serbiju un Kosovu, jo tikai tā mēs panāksim zinām stabilitāti šajā reģionā. Un atcerēsimies arī strīdus par Maķedonijas nosaukumu kurš šis strīds ir turpinājies jau daudzus gadus. Bosnija un Hercegovina arī ir šajā sarakstā. Mums vajadzētu runāt par vīzu liberalizāciju ar Kosovu. Visos šajos jautājumos ES ir nepieciešama stratēģija, ir nepieciešama vīzija, jo tas ļautu šim reģionam tuvināties Eiropai. Prieksēdētājs, paldies! Tagad es dodu vārdu Milāna kungam. Grazie. Grazie, signor prezidente. 30... Paldies, priekšsēdētāji. Daudzus eh, gadus Maraka ir noliegusi, ka būtu kāds karš rietumu sakārs iedzīvotājiem, bet tagad tomēr ir parādījušās jau uh, reāls eh, pazīmes, ka iedzīvotāji ir iedzī, ievainoti un viņa vienīgā vaina tā, ka viņi vēlas dzīvot paši savā uh, zemē ar savām robežām. Nav tādas informācijas uh, no Mājas kunga, uh, Francijas deputāta, ka kaut kas mainītos Eiropas Savienība vienkārši noskatās uh, Un tas nozīmē, ka gaida ANO iesaisti, kura arī nav veiksmīga. Un tāpēc mums ir jārēģē ar savu parlamenta nostādni attiecībā uz Māroku. Mums ir jāpārtrauc jebkādas tirzniecības iniciatīvas. Un nākošais runātājs ir Luankungs. kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Nesen mēs esam jau daudz runājuši par inovāciju, un tagad ir pienācis laiks atbalstīt tos pasākumus, kuri padara iespējami praktiski rīkoties saskaņā to, ko ir uzrakstījusi komisija nākošajā programmēšanas periodā. Uh, Mums ir nepieciešams uzsākt reģionālajā līmenī e, debates, iesaistot valstiskās un transnacionālās, pā, e, lai varētu uzsākt šīs te valsts, e, vienas valsts un starpvalstu partnerības. Un mums ir jā jāizvērtē iespējas šajā programmēšanas periodā visos reģionos, eh, lai lēmumu pieņēmēji eh, varētu arī akcentēt konkrēto reģionu spēcīgās puses, veicot dialogus. Un tāpēc es griežos pie reģioniem, aicinot tos iesaistīties partnerībās, sadarbības programmās. Paldies! Un tagad vārds Kastīnas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Un G20 uh, samiti uh, mums norāda arī īpaši svarīgos jautājumus. Eksporta samazināšanās. Ir uh, sais, uh, saistām arī ar tādu situāciju, ka Ķīna ļoti kontrolē situāciju un uh, apdraud arī uh, mākslīgi uh, organizētus importu plūsmas. Un tāpēc es griežos pie Eiropas Savienības pārstāvjiem, lai strādāt kopā ar citām tām valstīm, kuras tik ir iespaidotas ar, piemēram, ASV un Japānu, un mums ir jāatrod ātrs risinājums. Nākošā runātāja tikā kundze. Priekšsēdētāji Eiropas Savienības iedzīvotāji noveco, un mēs e, redzam, ka eh, daudz cilvēku aktivitātes samazinās, eh, bezdarba līmenis ir 10%, un tāpēc ir jāpieņem mēri un arī jāstrādā ar pensiju sistēmām, lai tās nodrošinātu pensionāriem mm, eh, pienācīgu minimālo ienākumu dzīves ilgums pagarinās un risinājums nav vienkārši tāds, ka cilvēkiem ilgāk ir aktīvi e, jāstrādā, bet bet eh, cilvēks nevar vienkārši piespiest strādāt ilg, ilgāk, lai gan arī šis sociālās jautājums nevar vienkārši atrisināt. Bet eh, daudzi cilvēki, kuri varētu strādāt, savukārt nevar atrast darbu, nevar dot savu ieguldījumu valsts pensiju sistēmai. Eh, pensionēšanās vecuma palielināšanās radīs problēmas nodarbinātības ziņā. Nākošais runātais Nikolaši Kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Pārtikas marķēšana ir tāds jautājums, kas ir svarīgs Eiropas Savienības pilsoņiem. Man ir labas ziņas. No 25. līdz 27. oktobrim Slovākijas iedzīvotāji E, bija interesēti ne tikai mūsu pirmajā uh, lasījumā panākto vienošanos par vasaras vienošanos, bet univers, Nitras universitātes studenti un, rūpnie, un pārtiks rūpniecības pārstāv plašsaziņas līdzekļi un visa sabiedrība iesaistījās debatēs, tika noturēti semināri, piedalījās diskusijās arī jaunatne. un pat mūsu pašu vācu kolēģe referente Renāte Somera piedalījās aktīvi eh, vēl kopā ar citiem trījiem mūsu eh, slovāku deputātiem. Tas rāda, cik daudz var parlamenta deputāti paveikt, eh, piedaloties tiešos demokrātiskos pasākumos. Mēs itin bieži runājam par to, ka nevaram atrisināt problēmas Eiropā, bet es vēlos pateikt paldies Eiropas parlamenta informācijas virusiem Bratis, Bratislavā. Paldies! Un vārds nākošajam runātājam. Es vēlos pievērst vērību Sakjānī lietai, eh, kad uh, tika veikts uh, eh, nāvis sots par laulības pārkāpšanu, ap, nomētājot ar akmeņiem. Un, un arī eh, gadījums par uh, pakāšanas gadījums par it kā paveikt slepkavību. Un ir bijušas daudzas uh, petīcijas un uh, E, pat e, Franču prezidents Sarkozy iesaistījās, bet atkal nekas e, nenotika. Un 3. novembrī notika tas, kas notika, un sakni tika sodīta. Un tā tad vajadzēja pūlēties, lai šādas te valsts atbalsta saistītas slepkavības un cilvēktiesību pārkāpuma vairs nebūtu. Paldies! Paldies Kelī kungam! Un mūsu pēdējais runātājs mūsu vienu minūšu ilgajā runu sarakstā. Un tā tad mēs varam ķerties pie mūsu.